So, dear colleagues, good afternoon. Dargie kolēģi, labdien! Vispirms pieņemsim darba kārtību. Tā ir īsa, jo, kā jūs zinat, šis laiks bija sākotnēji pēc monetārajam dialogam ar Dragī kungu, kas tagad ir pārcelts uz jūliju, 9. jūliju. Tāpēc mums ir tāda neierasta situācija radusies ar tikai vienu punktu darba kārtībā. Es saprotu, mums arī viesu grupa ir zālē. Nu, mūsu kolēģis Jakobs un Vaidzakers ir uzaicinājis viesus. Es esmu sveicināta Eiropas parlamenta ekonu komitejā. Man ir jums jāziņo arī par sekmīgām iestāžu sarunām Kā jūs noteikti dzirdējāt, 30. maijā e-koncernu vedēja komanda panāca politisku vienošanos ar padomu un komisiju par priekšlikumu ECN plus direktīvai. Lai stiprinātu mūsu konkurences ietvaru, dodot lielākas pilnvaras konkurences iestādēm nacionālajām Pēdējā, trešajā trialogā tika runāts par sodu aprēķiniem, tāpat arī tika, uzla, tika veikti uzlabojumi attiecībā uz iepriekšējā trialogā neatrasinātiem jautājumiem par nogaidīšanas periodu un pārobežu sadarbību. Komisāra Vestagere apsolēja, ka tā kā to prasīja referents, pagaidu pasākumi, tur būs atsevišķi eh, paziņojums pēc eh, direktīvas transponēšanas. Un tagad tiks veikts tehnisks darbs, lai pabeigtu šo tekstu. Korepērs to plānu apstiprināt 20. jūnijā un Ekon komiteja vēlreiz par to lems. Pagaidām datums nav zināms, bet tas būs drīz. Tātad šis trialogs bija ļoti svarīgs konkurences jomā. Tāpēc apsveicu Švāba kungu kā referentu un visus sarunvedēju komandas dalībniekus. Protams, arī sekretariātu, politiskos padomdevējus, kas piedalījās un palīdzēja sasniegt šo pozitīvo sarunu rezultātu. Un tagad pārējiem pie mums vienīgā darba kārtības punktu šodien. Tas ir atzinums attiecībā uz atzinumu projektu izskatīšanu par komisijas priekšlikumu ar struktūrālo reformu atbalsta programmas finansējumu palielināšanu un eh, tā pielāgošanu, eh, vispārīgā mērķa pielāgošanu. Vadošā komiteja ir Regija. Šis atzinums tika piešķirts prezidijam, līdz ar to es esmu referents, izteikšos īsi, jo es galvenokārt koncentrējos uz trim punktiem savā atzinumā. Vispirms vajadzētu droši vien īsi prezentēt, par ko mēs īsti runājam. Šis priekšlikums ir daļa no 2017. gada komisijas uh, decembrī izdotās ekonomikas monetārās savienības paketes, kur tiek mēģināts grozīt eh, struktūrālo reformu atbalstu programmu, lai palielinātu finanšu piešķīrumu un pielāgot tā kopīgo mērķi un sniegtu atbalstu valstīm, kuras vēlas pievienoties Eirozonai. Kā jūs zināt, komisija ierosina palielināt budžetu par 80 miljoniem eiro 19. un 20. gadam. Un līdz šim programma ir sekmīgi īstenota. Un ir liels pieprasījums no dalību valstīm. Šis ir tāds savienojošs priekšlikums, jo šobrīd komisija ierosina izmantot pilnvērtīgi instrumenti, lai atbalstītu uh, Uh, reformu saistībā ar savas ekonomikas monetāras savienības paketi. Tātad tas, ko es ierosinu savā atzinumā, ir saistīts, protams, ar šiem diviem konkrētajiem gadiem, šo pagarināšanas periodu. Un uh, arī nākamajam sasaukumam, tam periodam šī iniciatīva ļoti svarīga. Un es atsaucos uz um, Eiropas Savienības līgumā minētajiem mērķiem. Un man likās, ka ir svarīgi to iekļaut arī šeit ar grozījumiem. Bet pamatā mani ierosinājumi koncentrējas uz trim elementiem. Pirmkārt, Man liekas, ka mums ir jāpaplašina koncepcija eh, saistībā ar struktūrālajām reformām, lai koncentrētos vairāk, nu ne tikai, protams, bet eh, tā plašāk uz eh, izmaksu samazināšanas rīkiem, bet arī uz reformām kopumā, lai, lai uzlabotu sociālo kohēziju un atbalstītu ilgspējīgu izaugsmi. Un gan videi draudzīgi, gan sociāla ziņā ilgspējīgi izaugsmi. Tātad plašāks skatījums būtu uz struktūrālajām reformām, kas ir daļa no Eiropas sociālo tiesību pīlāra pieņemšanas procesa arī. Un tas viss tiek šeit iestrādāts kopējā procesā. Otrs elements uz ko es vēlos uzstrā, uzstāt. Finanšu piešķīrumam nevajadzētu nākt no kohēzijas eh, fonda līdzekļu pārdalīšanas. Tas, es domāju, ir princips, ka, kuram vajadzētu būt spēkā ne tikai šajā konkrētajā gadījumā. Mēs ko vispārīgi domājam, ka e MS not, instrumentiem līdzekļi jāņem nevis no citām programmām, bet jāpiešķir atsevišķi resursi. Tāpēc arī parlaments ir daudz ambiciozāks nekā padomu un komisija saistībā ar DFS kopējo skaitli, šo kopsumu, lai izvairītos no tā, ka e MS instrumenti tiek finansēti ar, piemēram, kohēzijas fondu līdzekļu pārdalīšanu, kas nozīmē eh, kohēzijas līdzekļu samazināšanu. Un visbeidzot, vēl viens ierosinājums vēl tā kā tiek eh, arī apsvērts norādu, ka ekspertiem ir jābūt neatkarīgiem un eh, to nozīmēšana ir jāsaskaņo ar atbalstu saņēmēju dalību valstīm. Tie tādi būtiskākie punkti, tāds īsts pavisam atzinums, un Tagad došu vārdu ēnu referentiem EPP grupa Burkhards Balts Ivans Maletič vietā. Paldies, Roberto! Ivana Maletič nevarēja ierasties, viņai bija jāpaliek Horvātijā, tāpēc viņa lūdz man izteikties savā vietā. Viņa ir mūsu ēna, ēnu referente. Kā jau minējāt, Šis atzinums e, tiek veidots saistībā ar struktūrālo reformu atbalsta programmu, kas tika izveidota 17. gadā, un programma bija paredzēta no 17. līdz 20. gadam ar 142 miljoniem eiro, kas tika piešķirti programmas īstenošanai. Ņemot vērā to, ka dalību valstis ir pieprasījušas e, šīs programmas atbalstu tādā mērā, kas vairāk kārt pārsniedz pieejamo uh, finansējumu jau otrajā programmas darbības gadā, tad tika lemts eh, palielināt eh, programmas budžetu par 80 miljoniem eiro. Kas būtu iespējams ar šo regulas grozījumu? Tādējādi mēs nodrošinātu ar ESIF eh, un citiem instrumentiem pietiekamu finansējumu. Tātad finansējums nāk no EIB un EBRD. Tomēr, ja dalību valstis neīstenos reformas, tad līdzekļi tiks izšķērdēti, jo tie nepalīdzēs dalību valstīm attīstīties, bet gan tā vietā tikai atliks uz laiku šīs aizvien pieaugušās eh, problēmas. Par atbildīgu fiskālo politiku. Tur struktūrālo reformu īstenošana ir ļoti svarīga, lai sasniegtu um, ilgtermiņa ilgspējīgus mērķus. Tieši tādēļ ir svarīgi sasaistīt struktūrālo reformu atbalsta programmu ar Eiropas pusgada programmu un uz valstīm orientētiem ieteikumiem. Problēma bieži vien ir tāda, ka struktūrālās reformas prasa politisko gribu un nepieciešams atbalsts no visiem sabiedrības slāņiem, no visām iesaistītajām pusēm, kā arī reģionāla un vietējā līmeņa. Tāpēc ir svarīgi nodrošināt regulas normu īstenošanu, prasot dalību valstīm iesaistīt reģionālo un vietējo līmeni, kā arī visus citas interesētās puses visus sabiedrības slāņus, lai varētu īstenot šīs reformas. Mūsu mērķis ir sekmīga īstenošana šīm reformām, nevis tikai tukšas reformas, kas praksē nesasniegtu rezultātus. Finansējuma avotu jautājums struktūrālo reformu atbalsta programmai arī ir ļoti svarīgs jautājums. Es atzinīgi vērtēju komisijas priešlikumu, ka šos 80 miljonus papildus mēs iegūtu no elastīguma instrumenta, kur eh, budžets ik gadu ir gandrīz pusmiljārds, un kas ir paredzēts tieši, lai finansētu e, pasākumus konkrētajā budžeta ietvarā. Un visbeidzot, Mums ir arī jāapzinās, ka pat ar budžeta palielinājumu šis instruments salīdzinoši joprojām būs ļoti mazs un nevarēs atrisināt eh, visu un eh, rēģēt uz visām vajadzībām. Ņemot vērā budžeta ierobežojumus un lielo pieprasījumu, ir nepieciešams prioritizēt tās reformas, kurām būs plašāks e, e, ietekmes potenciāls arī uz citām nozarēm un kas veicinātu arī kohēziju sekmīgi sasniedzot programmas rezultātus, mēs varētu sniegt arī pārskatu par eh, īstenotajām reformām katrā dalību valstī. Tādējādi mēs varētu nodrieš, nodrošināt apmaiņu ar labāko praksi, ar pieredzi, un tas nozīmē, ka tas varētu kļūt par veiksmes stāstu. Paldies! Paldies! Um, Ekā grupas vārdā Kēja Svinbarna. Paldies priekšsēdētāji EKR ECR uh, uzskata, ka ir uh, svarīgi veikt struktūra reformas dalību valstīs, tomēr uzskata, ka tās ir jāiesāk, jāīsteno nacionālā līmenī. Un šeit dažādu līmeņu valdībām ir jāsadarbojas un jāveic saskaņotas un integrētas darbības. Uh, uh tādēļ ir uh, šī eh, struktūra reformu atbalsta programma eh, jāizmanto, lai atbalstītu jau īstenots reformas, nevis lai eh, tās aizstātu. Un ir jā īsteno reformas pēc dalību valstu iniciatīvas virknē jomu. Ir uh, jābalstās uz stiprām ekonomiskām, sociālām struktūrām, kas palīdzētu dalību valstīm uh, izturēt satricinājumus un tos pārvarēt, tas veicina sociālo kohēziju. Un uh, ir jāveic atbilstošas administratīvas reformas, lai nodrošinātu izaugsmes ilgtspējību. Um, mēs uzskatām arī, ka jābūt piesardzīgiem apvienojot šo programmu ar konverģences instrumentu, atbalstot valstis iestājoties Eiropas Savienībā. Mēs uzskatām, ka konverģences instruments varētu dot zināmus stimulus, dažkārt nepamatotus stimulus dalību uh, valstu politiķiem pievienot ties Eirozonai, lai pretī saņemtu īstermiņu finansējumu, un tas ir nepareizs uh, stimuls. Ir jādomā tikai par ilgtermiņa īstenošanu un uh, Uh, attīstību, ko veicinās eiro. Tāpat uh, vajadzības ir jāpamato, ir nepieciešams ekspertu atzinums, bet pašreizējais piedāvājums nedod nekādas priekšrocības struktūra reformu sakarā. Mēs uh, tātad šis atzinums ir paredzēts reģionās attīstības eh, komitejas ziņojumam, ko sagatavo mūsu referents, un eh, būs arī atbilstoši grozījumi. Paldies tagad Ramons Tremosam. Paldies, priekšsēdētāji. Labdien, man eh, prieks īsti uzstāties šais debatēs, jo es uzskatu, ka Eiropas Savienības galvenā problēma ir tas, ka Eiropas Savienības tiesību akti netiek atbilstoši īstenoti. Un arī tas, par ko mēs šeit runājam, šī uh, regula, lai palu, palielinātu finansējumu struktūra reformu atbalsta programmai, tā tad uh, norāda uz vienu no galvenām problēmām. Eiropas Savienība nevar uh, sasniegt mērķi, lai visas dalībvalstis vienādā veidā pārņemtu labāko praksi. Un uh, komisija katru gadu uzsāk tūkstošu pārkāpumu procedūras pret dalību valstīm, jo tās neīsteno Eiropas Savienības tiesību normas vai tās īsteno nepareizi un nevadās no Eiropas gara. Un būtībā valsts, kura vislabāk īsteno šīs tiesību normas, ir apvienotā karalists, kur diemžēl izstājas, un Norvēģija, kurai ir nolīgums, un tā ļoti labi tā tad arī īsteno šīs uh, normas un ir uh, tādēļ tā ir piekļuve eiro, uh, sadvarnojas Eiropas Savienības iekšējiem tirgum un mēs, mūsu mērķis ir palīdzēt valsts valstīm uh, īstenot reformas, nevis vienkārši dot naudu dažādu iemeslu dēļ dalību valstīm. Šīs, uh, šī regula ir ļoti uh, nozīmīga un mums būtu jārod kopīgs risinājums, kā uzlabot mūsu darbu, kā panākt to, ka dalību valstis respektē mūsu paveikto darbu. Es uzskatu, ka Eiropas Savienībai nevajadzētu būt eh, transfer savienībai, bet gan eh, savienībai, kura izmanto labāko pieredzi, mācās no eh, citu valstu sasniegumiem un tādējādi mēs nodrošinām konverģenci starp valstīm. Un uh, noslēgumā gribu teikt, ka esmu Handelsblačs izdienas numurā izlasījis uh, uh, ievadrakstu, kurā ir teikts, ka eiro varētu sabrukt uh, un uh, slinkie Itāļi, ne, nesmukie vācieši, kā atrisināt šo konfliktu un mēs, diemžēl, neejam īsti pareizā virzienā. Mums ir nepieciešams īstenot reformas, un mums ir jāvirzās uz integrāciju, nevis jāstiprina atšķirības, jāiestājas par saskaņu, nevis par domstarpībām. Paldies! Filips Lamberts zaļo grupas vārdā Ramon vai jūs iestājaties arī to, ka Spānijā nevajadzētu šādu transferu savienību, bet labākās pieredzes savienību. Jā, piekrītu referentam, traktējot plašāk struktūrālās reformas. Zaļie arī atbalsta Uh, dziļas struktūra reformas, jo mūsu sabiedrība funkcionē tādā veidā, ka veidojas nevienlīdzība un ir liela negatīva ietekme uz vidi. Bet parasti šīs reformas uh, tiek uh, traktētas noteiktā veidā, tātad padarīt elastīgāku darba tirgu, samazināt valdības ietekmi un tā tālāk. Un es domāju, ka mums būtu jāpaplašina struktūra reformu uh, jēdziens vai definīcija, un arī mēs esam atbilstoši sagatavojuši grozījumus. Un struktūra reformām, un šeit es piekrītu jums, būt, jābūt saistītām ar izdevumiem, tātad mums jādomā par izdevumu daļu, bet arī jādomā par ieņēmumu daļu budžetā un tas nozīmē būtu jācīnās pret uh, nodokļu nemaksāšanu un krāpšanu. Un jūs arī pieminat Eiropas uh, sociālo tiesību pīlāru, runājot par reformu atbalstu programmu. Jūs uh, runājat arī par sociālās aizsardzības sistēmu reformu virknē valstu, un uh, daudzās valstīs uh, šo sistēmu kopīgi pārvalda sociālie partneri, nevis valsts. Un šeit šai, šajā programmā vajadzētu paredzēt ierobežojumus un neradīt iespaidu, ka mēs vēlamies mainīt sociālās aizsardzības sistēmu pārvaldību vairākās valstīs Vēl viena lieta, ko mēs gribam precizēt, ka šai programmai nevajadzētu atkāpties no partnerības principa, kas ir uh, sociālās un kohēzijas politikas pamatā. Un uh, tāpat nevajadzētu atteikties arī no kontrolas iestādēm, kas ir paredzētas tiesību aktos. Un mēs uzskatām, ka jau ir uh, saulaicīgi jāiesaista sociālos partnerus uh, šo reformu sākuma fāzē, un arī ir jāiesaista dalību valstu parlamenti, jāizstiprina atbildība, bet to var panākt tikai tad, ja no vienas puses iesaistām uh, nacionālos parlamentus, sociālos partners un ieinteresētās puses šai procesā. Mēs bieži runājam par uh, demokrātijas deficītu ekonomiskajā pārvaldībā, bet, piemēram, Vācijā valdība ir uh, jāiesniedz Nacionālā reforma programma Bundestāgam, un tas ir būtībā izņēmums. Vairumā dalību valstu nacionālie vai reģionālie parlamenti praktiski nav iesaistīti, labākā gadījumā ir informēti par eh, šīm programmām jo tas notiek uh, starp dalību valstu un Eiropas līmeni. Un ja mēs negribam padziļināt šo demokrātijas deficītu, tad mums ir jānodrošina tas, lai atbilstošās iestādes un sociālajie partneri tiktu iesaistīti. Un to mēs arī eh, rakstām savos grotījumos. Paldies. Tagad uh, Viegas kungs, goe. Nē, ne, jūs nevēlaties teikt neko. FDD arī nē, e NF nē. Vai kāds uh, brīvajā mikrofonā vēlas ko teikt? Nē. Nu tad īsti komentāri par jūsu teikto. Mēs turpināsim sadarbību ar politiskajām grupām. Es domāju, ka Mēs eh, esam ņēmuši vērā jūtīgos punktus, un tas ir labs pamats eh, kompromisam, un, manuprāt, uzklausot jūsu uzstāšanos, piemēram, par to, ka šis instruments varētu būt ar nepareizo pamudinājumu. Es domāju, ka šis ir pārāk liels instruments. Un ja mēs sadalīsim šo summu, tad es um, Eh, es stipri šaubos, ka tā varētu notikt, un ja jūs vēlēto, vēlētos mums prasīt lielāku instrumentu, tad jā, varētu tā būt, bet par to, ko mēs runājam šobrīd, es tādu risku nesaskatu. Pats, jā. Šāda pieeja ir vērā ņemama. Es tomēr nedomāju, ka šis instruments būtu tik būtisks. Tāpat arī administrīvās sagatavošanas eh, instruments tiek ņemts vērā. Un tāpat mēs precizējam to, ka mēs atbalstam ne tikai Eirozonas valsts, bet vienlaicīgi mēs paredzam jaunu dimensiju valstīm, kas nav Eirozonām. Tas būtu, tas nozīmētu, kā plašāks um, atbalsta pasākumu kopums ir pieejams. Tāpat komentēt Ramonu uzstāšanos Eiropas Savienības likumdošanas ieviešana ir būtiskā un pašā pamatā, un laba administratīva kapacitāte palīdz to iztenot. Bet šeit mēs esam jomā, kur galvenokārt ir runa par nacionālajām politikām. Un, ja dalībvalsts lūdz atbalstu, lai uzlabotu savu administratīvo kapacitāti, lai šīs reformas īstenotu, tad tas tiek lemts nacionālā līmenī, bet tālāk jūs zināt, ka var sagatavot ieteikumu, bet nevis regulējumu jomā, kas nav ekskluzīvi kopējā kompetencē. Tāpēc šeit ir runa par iespēju ja mēs runātu par kādu kopīgu kompetenci, tās būtu interesantas diskusijas, un e, tomēr tas nav šodienas sarunas temats. Mēs runājam par instrumentu, kurš tiek iedarbināts pēc dalībvalsts pieteikuma, un kur mērķis ir uzlabot administratīvo kapacitāti reformu īstenošanai lai atbalstītu nacionālās lēmēju iestādes eh, administratīvās, bet arī citās, ne tikai administratīvās reformās, un kur ir daļa no dalība valsts kapacitātes eh, reformu īstenotu un pēc eh, pieteikuma. Handelsblatt raksts, manuprāt, ir nepilnībā attiecināms uz šodienas diskusiju. Mēs varam šo problēmu skatīt, uzlabojot mūsu politikas un pabeidzot ekonomikas monetāro savienību. Un tā, šis teksts, šis regulējums būtu tikai neliela daļa no kopējā lielākā darba. Un Filip, protams, pieminot sociālo tiesību pīlāru, es nebūtu ne atsaucos uz sociālo daļu, nē, bet kā tu pilnīgi pareizi teici, uh, soc struktūrālo reformu koncepcija ir jābūt plašākai nekā tā tiek skatīta un traktēta pašreizējā mm, definējumā un pēdējo gadu laikā, un mums ir jāņem vērā sociālo tiesību pīlārs viscaur, lai varētu uzlabot kapacitātes šo pasākumu īstenošanai. Un mums ir jāņem vērā dalībvalstu konstitucionālā arhitektūra un, un šāda veida jautājumi. Protams, tālāk. Un šķiet, ka tā bija arī pēdējā uzstāšanās. Tādā gadījumā paldies jums par iesniegtajiem komentāriem. Es gaidīšu jūs grozījumus, kā jau es sacīju ka mūsu sākotnējā diskusija ir pamats eh, saprātīgam kompromisam, grozījuma termiņi ir ļoti cieši, tas ir jāņem vērā, un tas ir tāpēc, ka Rīgi vēlas eh, skatīt savu ziņojumu 25. jūnijā. No sākotnēji man likās, ka tas būs jūlijas sākumā, bet mums ir šobrīd 25. datums. Tas nozīmē, ka Ekon koordinatori ir vienojušies par to, ka ceturtdien pulksten piecos ir jāiesniedz grozījumi un mums ir jāpieņem grozījumi tikai angļu valodā. Tālāk balsojums varētu būt notikt 18. un 19. jūnijā pirms balsojuma regīna. Mums ir, diemžēl, jāpiemērojas šiem ļoti, ļoti saspiestajiem termiņiem. Tādā gadījumā paldies jums, un mēs varam ar to beigt šo ārkārtīgi īso ekonu komitejas sanāksmi. Mūsu nākošā sanāksme ir paredzēta 18. jūnijā. 18. un 19. jūnijā, kad cita starpā arī notiks balsojums par šo tekstu, un ar to paldies jums, sanāksmi beidzam.